Nākamais punkts darba kārtībā. Eiropadoms un komisijas paziņojumi. Eiros samita secinājumi no 25. un 26. jūnija un vakardienas um, Eiros samits, kā arī pašreizējās stāvoklis Grieķijā. Vispirms vārds uh, Tuska kungam.